Atbilde - jā, atbild Krievijas federācijai ir tūkstošiem un tūkstošiem dezinformācijas vieno, vienību, kas ir pierādīti, ka tie nav patiesi. Un ir skaidrs, ka Eiropas parlamentam arī sava uh, rezolūcija jāformulē. Paldies! Paldies nākamā runātāja Kaljuranda Skundze. Arī es gribētu teikt paldies um, uh, padomei un uh, komisijai. Dezinformācija ir jauns fenomens, un mēs katreiz it kā esam pārsteigti, kad jauns dezinformācijas vilnis mūs skar. Šie uzbrukumi ir pret atsevišķām valstīm vai notikumiem vērsti. Un piekritīšu, ka koronakrīzes laikā dezinformācija sasniedza jaunu līmeni gan runājot par iemesliem, kādēļ tā ir eh, izcēlusies, gan arī par eh, ārstēšanas iespējām. Visas šī, eh, visi šie notikumi nav beigušies, mums ir jāpārstāja brīnīties, mums jās sāk rīkoties, mums jārīkojas ātrāk, un arī pat šodien mēs vēl uh, uzklausām uh, šādus uh, uh, faktus, piemēram, dalīties ar informāciju, kas nav faktu balstīta. Mums ir jārīkojas atšķirīgi, mums ir nopietni jārunā par plašsaziņas līdzekļu atbildību, par jaunām platformām. Es ļoti atzinīgi vērtēju platformas iniciatīvas cīnoties pret dezinformāciju, lai fakti, ko saņemam, būtu patiesi. Un esmu ļoti gandarīta par to, ka dažādas valsts ir pievērsušās šī jautājuma risināšanam, un, kā jau teici, mums vēl nav bijusi pieredze, kā cīnīties, bet mums tagad jāpieņem lēmumu, mums tagad jārīkojas, kas nozīmē, ka mums ir nepieciešami gan cilvēku resursi, gan arī nauda. Jācīnās pret dezinformāciju, tas jādara visās ES valodās, nevis tikai dažās, kā mēs to tagad esam redzējuši. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji, lūdzu, ievērojiet runas laiku. Tas nozīmē respektēt arī kolēģus. Tagad turpināsim uh, grūtus uh, kungs viena minūte. So I very much welcome the extra steps that the... Es uh, tiešām atzinīgi vērtēju komisijas uh, papildu soļus, bet man liekas, ka tie ir arī nu, nedaudz tādi uh, gaidoši, un man liekas, ka tie ir tikai pirmie soļi tādā plašākā kontekstā. Ļoti daudz, kas ir jādara, un Reņu grupa ar saviem priekšlikumiem nāks klajā nākamā, mē, nākamo mēnešu laikā, un piemēram šo nedēļu Eiropas NVO atklāja, kā Eiropā pret Eiropu vērsta Krievijas kampaņa ir. Tagad ko mēs darīsim? Nu, iedomājieties, komisāra kungu, ja mēs dezinformācijas centru iekļauti arī sankciju sarakstā viņi šādā gadījumā iesaldētu līdzekļus tiem cilvēkiem, kas rada šādas dezinformācijas kampaņas un ierobežot viņu ceļot spēju. Tātad nākotnē mums jācīnās pret dezinformācijas kampaņām arī šādā veidā. Tātad lūdzu pievienojieties mums arī nākotnē, ne tikai simptomātiski, bet arī uz iemesliem raugoties un iemesliem, kā šādas, šādas parādības rodas. Paldies! Paldies! Tagad turpināsim Lakapēlkungs. Labdien, Eiropas Savienība nekauns cīnāt par dezinformāciju pandēmijas laikā. Un šeit ir eksperti tādi kā Emnels Makrons. Viņš mūsu grupu kritizēja tad, kad mēs a, prasījām 24. no 24. janvāra slēgt robežas, viņa a, valdība atbildēja, ka vīrusam nav pases. Uh, un, lai slēptu masku trūkumu Francijā, skaidroja, ka masku valkāšana nav liederīga. Un mēs zinām, ka nebija pietiekami masku, un pirmais pieprasījums masku piegādēji bija tikai 5. martā Francijas valdības iznots. Un veselības ministrija paziņoja, ka uh, nav liederīgi veikt uh, plašus testus, tikai tā slēpjot uh, testu nēsamību. Uh, Sekas ir dramatiskas, tas jāapzinās, tātad dāmas un kungi padomas un komisijas pārstāvji, nemāciet mums morāli, jūs paši esat bēdīgs piemērs tam. Paldies nākamā runātāja diskusijās Višņevskas kundze viena minūte. Paldies priekšsētājs kundze, dāmas un kungi. Dezinformācija nav jauna, tā ir uh, parādība, ar kuru jau esam saskārušies eh, ilgu laiku. Taču tagad eh, moderno tehnoloģiju un jauno metožu dēļ tā ir kļūsi eh, ļoti bīstama. Mēs a, diskutējam par a, dezinformāciju un vakar parlaments a, noraidīja a, rezolūciju at, a, atcelt imunitāti Runātāji saka, esmu satraukusies. Uh, bija pieprasījums atcelt imun, imunitāti Gejam Ferhofštātam, vai tā mēs cīnāmies pret dezinformāciju? Vakardienas uh, uzstāšanās uh, parādīja, ka jūs varat uh, atklāti melot parlamentā un izplatīt naida uh, runas. Persona, par kuru runājām, uh, martā runāja uh, par notikumiem Polijā 300 km no Alšvicas Pirkanās nometnes, un tas pierāda tikai parlaments, arī ir dezinformācijas avots bijis. Esmu bijusi ļoti nervoza uzstājoties sakrunātāju. Šis ir ļoti nozīmīgs jautājums, taču jāievēro runas laiks, saka priekšsēdētāji. Nākamā runātāja Adinolfi kundze. Viena minūte. Priekšsādātājs kundze maskas ir nozīmīgas slimiem cilvēkiem un medicīnas personālam. Nav nekāda pierādījuma, ka slimība tiek pārnesta no cilvēku uz cilvēku cilvēku smagi slimiem nevajadzētu ceļot, asimptomātiski tie gadījumi jāuzrauga, tas būtu liederīgi. Nu, kuras tad no šīs uh, informācijas uh, nav patiesas? Pandēmijas laikā ir nepieciešama uzticama informācija, un es domāju, ka uh, mēs runājam tikai par to, ka nepareiza informācija, nepatiesa informācija ir internetā, taču jārunā arī par oficiālajiem paziņojumiem. Mūsu valsti mēģināja demonizēt, mēs pieņēmām drosmīgus lēmumus un cīnījāmies pirmie pret vīrusu Eiropā. Komisārkungs, man ir priekšlikums. Dosim mūsu pilsoņiem instrumentus kritiskai informācijas analīzei, un šādā veidā veicināsim uh, zināšanas mēdī ziņā. Paldies, nākamais uh, runātājs uh, Benifeikungs. Paldies, priekšsēdētājs Konze. Šo mēnešu laikā esam piedzīvojuši to, ka pastāvīgi nepatiesa informācija tiek izplatīta uh, par Covid uh, uh, epidēmiju un pandēmiju. Mēs esam saskāršies ar visu veidu nepatiesām informācijām un esam piedzīvojuši to, ka Eiropiešus arī burtiski sarīda. Mēs, kā Eiropieši un mēs, kā Eiropas parlaments, esam beidzot saņēmuši iespēju uh, izveidot īpašu komiteju, lai cīnītos pret nepatiesu informāciju. Par to tiks tagad pieņemts lēmums. Mēs cīnīsimies pret tiem, kas grib šķelt Eiropu. Esam šo situāciju piedzīvojuši pēdējo mēnešu laikā. Mēs runājam par žurnālistiem un daudziem citiem Ir bijis pārāk daudz propagandas, mums ir jāaizstāv vārda brīvība, bet arī avotu un demokrātijas brīvība. Tas ir ļoti sarežģīts līdzsvars un jāatrod tāds, lai aizstāvētu visas informācijas. Paldies! Atvainojiet, kolēģis Adamovičs nepamanīja viņu. Protams, jums ir tiesības uzstāties. Lūdzu, jums vārds. Priekšsēdājs kundze, paldies par vārdu. Paldies arī Jūrovas kundzei par informāciju, par informācijas aktualizāciju, par to, ko komisija dara. Es domāju, ka dezinformācijas pandēmija ir ļoti bīstama uh, Eiropas uh, Savienībai. Mēs um, tiešām redzējām, ka patiesa informācija var glābt dzīvības un nepatiesa nonāvē. Uh, Mēs runājām par situāciju pasaulē un Eiropas Savienībā. Mēs raugamies, kā demokrātija tiek postīta. Demokrātija un dezinformācija. Mums ir jācīnās par patiesu informāciju. Dezinformācija izplatās ātrāk uh, par gaismas ātrumu. Lēmumi, eh, ko pieņem balstoties nepareizi informāciju, nav demokrātiski. Mēs nevaram atteikties no brīvības, mums jākļūt spēcīgākiem, jāmāc cilvēkiem, kā analizēt informāciju, kā veicināt daudzveidīgus eh, eh, viedokļus un vārda brīvību. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Durānkungs. Paldies, priekšsēdētājkungs! Vicepriekšsēdājs kundze, augstais pārstāvi kungs, mēs zinām, ka vienkāršas lietas un sarežģītas lietas viss ir ļoti atšķirīgi viena otru nošķirt, un sociālajās platformas ir ārkārtīgi ātras, un arī melus ārkārtīgi ātri var izplaudīt. Mums ir jācīnās pret šādām praksēm. Jūs abi to uzsvērāt, un ļoti labi, Jūrovas kundze, jūs par to runājāt. Uh, Jūs runājat par totalitāro uh, pasauli, jūs piedzīvojāt cenzūru, mums nevajadzētu atgriezties šajā pasaulē. Tas ir ļoti nozīmīgi, bet pievērsīšu jūs un komisijas uzmanību uz vēl ko. Nebūsim naivi, mēs zinām, ka ārvalstis mums uzbrūk. Un mēs arī zinām, kā mūsu demokrātijai uzbruk un liberālajiem spēkiem un ka uh, ekstrēmie uh, spēki arī melus izplāsmi. Tātad būsim uzmanīgi, lai no vienas puses nenonāktu cenzūrā un uh, nepieļautu pretējas viedokļus, bet nebūsim akli uzticīgi tirgiem. Par dezinformāciju Google uh, aizliegs, bet Twitter ļaus izskaidrot un Facebook atstās vienkārši visu vārdu brīvības veidā. Tātad mēs nevaram vienkārši balstoties uz tirgus noteikumiem, mēs prasam noteikums. Paldies, gribu teikt vicepriekšsādātāji un arī augstajiem pārstāvim. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Mājērkungs, viena minūte. Paldies, priekšsādātājs kundze! Ir ļoti nozīmīgi jo pasaulē nekas nav pilnīgi eh, pareizi un pilnīgi nepareizi. Tā Jurgens Rots teica, es viņu citēju. Un vēl es gribu teikt, ka dezinformācija un masīva tā izplatības lūdzu padomi un komisija aktīvi eh, izvērtēt to. Mēs runājam par valdības uh, paveikto. Nu, konkrēti, uh, Austrijas uh, valdība, uh, kanclers krīzes, uh, Covid krīzes laikā uzrunā teica, drīz uh, uh, katrs zinās kādu, kas ir nomiris no, uh, ar koronavīrusi. Nu, tas ir, tā ir uh, frāze, kas rada bailes uh, pašu iedzīvotājus, un uh, Anšobars, uh, veselības ministrs, uh, viņš ir skolotājs un uh, ir pieņēmis uh, lēmumu un pieņēma uh, lēmumu, ka uh, lieldienu laikā nedrīkst tikties uh, privātās telpās ar citiem cilvēkiem. Nu, nav bijis tāds lēmums, un es uh, lūdzu vērsties pret uh, uh, to, kā dezinformācija ir uh, kādā dalībvalstī izplatīta. Paldies! Paldies! Nākamā runītā, runātāja uh, Kempas kundze viena minūtē. Dāmas un kungi, dezinformācija ir viens no spēcīgākajiem uh, ieročiem asimetriskajā karavešanā. Tas rada spiedienu, izplatā haosu, dezinformācija. Rodas arī tādēļ, ka pietrūkst caurskatāmības. Sociālajās platformas ir ļoti spēcīgas, mums ir jāveicina vārda brīvību un mums jānodrošina uh, laba sadarbība dažādo institūciju uh, starpā, jo ir tik ļoti daudz melu un puspatiesību, uh, kas ir izteikts par Poliju un Ungāriju un nekad nav izlabojis, bet aizvien un aizvien atkārtots. Un tā ir dezinformācija tieši šeit, un tā ir negatīvas sekas Eiropas Savienībai. Uh, un, uh, tās uh, tēlam. Tā tad ir jāpārbauda fakti. Uh, Tas ir ļoti nozīmīgi, lai cīnītos pret dezinformāciju un nevajadzētu ierobežot internetu kā tādu. Paldies! Paldies, nākamais runātais Zārza Zels. Paldies, priekšsēdētāji. Viena no digitālās revolūcijas sekām ir tas, kā med, mediju līdzekļi kā kvalitatīvas informācijas filtru loma ir samazinājusies, un dezinformācija šajā tukšajā telpā parādās. Šī tā, tukšā telpa ir mums jāizpilda. Līdz ar to ir jāpārdomā platformu atbildība un uh, tehnoloģisko rīku izmantošana, kas ar eh, visiem piesardzības pasākumiem palīdzētu cīnīties pret eh, viltus ziņām, un arī visu lietotāju loma. Taču ir svarīga arī vispirms pa palūkoties pašiem pie sevis, jo eh, mūsu mērķis ir saņemt patiesu ticamu informāciju, jo augstāk pārstāve norādījusi. Uh, augstais pārstāvis pieminēja uh, eh, chloru šķīdumā um, piedāvātās uh, interesantās īpašības cīņā pret vīrusu, uh, un arī šajā gadījumā ir interes, uh, interesants uh, informācijas uzdevums. Paldies, un tagad Baso kundze tas, kā esam sākuši darboties, tas nav pārliecinoši. Nu, no vienas puses runā, ka vārda brīvība nevar ierobežot, bet no otras puses to uh, sociālā platforma konti, kas izplata uh, nepatiesu informāciju, tiks bloķēti. Taču bieži vien uh, mēs runājam šeit vienkārši par propagandu. Uh, Itālijā valdības pozīcija tiek atbalstīta un tāpat arī to pozīcija tiek atbalstīta, kas gribēja cīnīties pret Covid ar apritīvu palīdzību. Otro vienkārši kā mm, nepatiesa informācija klasificēja un tie, kas aizstāv vārdu brīvību, tos ierobežo. Nepatiesu uh, Eh, informāciju apkaro ar patiesību, nevis cenzūru. Paldies, nākamā runātāja eh, Zofko kundze. Priekšsētājs kundze, četrus mēnešus eh, cīnāmies pret pandēmiju, kas dramatiski izmainīja mūsu dzīvi un liek mums piemēroties jaunai situācijai. Vīrus ir uh, ļoti izpostījis daudzas dzīves, bet mēs spējām palikt vienoti. Mēs cīnāmies ne tikai pret covid, bet arī pret dezinformācijas plūsmu. Mēs dažādi atbildējām uz izaicinājumiem. Dezinformācijas kampaņas ir īpaši izteikts Rietumu Balkānos, lai destabilizētu reģionu, lai uh, publisko viedokli um, veidot negatīvu pret ES. Un uh, atbalsts 3,3 uh, miljārdu uh, ietvarā no ES puses vienalga noved pie tā, ka uh, iedzīvotāji domā, ka citi ir snieguši lielāku palīdzību. Mums ir jārunā par to, ka jāpaukstina mūsu uh, pasākuma redzamība. Tādēļ ļoti atzinīgi vērtēju darba grupas izveidi uh, ātrai atbildēji, un mēs, kā Eiropas pilsoņu pārstāvjiem, mums vajadzētu vēl uh, vairāk ko darīt. Runātāji tiek izslēgts mikrofons. Priekšsēdētāji. Tagad uh, diskusijas noslēgumā uh, komisijas un padomas. Uh, pārstāvji. Jūrovas kundze uzstāsies pirmā, lūdzu. Priekšsādājs kundze. Eh, cienītās dāmas un kunga deputāti, paldies par šīm ļoti nozīmīgajām un interes, interesantajām debatēm. Es domāju, ka mēs ne pēdējo reizi runājam par to, cik, spē, cik uh, spēcīgs ir internets. Mēs to redzam katru dienu. Internets uh, var būt brīnišķīgi liekas uh, līdzeklis, lai organizētu starptautisku palīdzību, bet arī vieta, kurā uh, inicie cīņu arī uh, vardarbību. Šis ir ļoti nozīmīgs jautājums diskusijām. Mēs šīs diskusijas esam tikai aizsākuši. Mēs a, turpināsim a, darbu Eiropas a, demokrācijas plāna. Mēs runājam par ļoti nozīmīgu uh, jautājumu, kā cīnīties pret dezinformāciju vēlēšanu kontekstā, kā cīnīties pret ko, fenomenu, ko es saucu par um, sabiedriskās diskusijas uh, privatizāciju, uh, proti pārdodot produktus, bet gan arī ietekmējot uh, politiķus. Mēs uh, saskaramies ar jaunu uh, faktu melošana uh, un uh, vēlēšanu uh, ietekmēšana Šie jautājumi ir ļoti nozīmīgi, bet arī ļoti delikāti. Es tiešām um, vēlos veicināt diskusijas, uh, veicināt sadarbību ar jūsu izveidoto komiteju, un esmu pārliecināta, ka šī gada beigās mēs ne tikai redzēsim, kā mēs šos uz. Uh, devumus par komunikācijām un tiem uzdevumiem, par kuriem mēs runājam šodien, kā tos izpildām, bet arī redzēsim, kā mēs varam piedāvāt labus kopējus uh, risinājumus tiem jautājumiem, kurus pieminēju iepriekš. Paldies! Paldies vicepriekšsādājas kundzei. Nākamais uh, runātājs uh, būs Savienības augstais pārstāvs. Lūdzu. Paldies par šīm debatēm, kuras, protams, tematu nav izsvēmēlušas, bija interesantas un pat ļoti orģinālas uzstāšanās, kā piemēram caukties, pieminēt kā dezinformācijas eh, sākumu eh, par eh, uz Bībeli un Ādamu un Ievu. Es nekad nebiju iedomājies, ka varētu Ādamu uzskatīt par Ievas dezinformācijas upuri ābola sakarā, bet jā, iespējams savukārt, ka Ieva bija par upuri dezinformācijai, taču šodien mūsu um, pasaulē ir jāatzīst lieta, kas ir mūsu diskusija pamatā. Demokrātija ir sistēma, kas balstās uz pilsoņu um, pie, uh, rīcībā sošo informāciju. Pilsoņi izvēlas, lai izvēlētos, viņiem ir jābūt informētiem par opcijām, uh, kas ir pieejamas un uh, izvērtēt valdību rīcību. To sauc par informācijas plurālismu un patiesību. Ja pilsoņi saņem kļūdainu informāciju, tad viņiem nav iespēju izdarīt pareizi izvēli. Tas ir tāpat kā lidmašīnā, kurā nedarbojas navigācijas sistēma. Beigsies ar to, ka šī lidmašīna nogāzīsies. Un Tāpēc ir būtiski panākt to, lai informācija tiktu uzskatīta pār publisku labumu, būtu pieejama eh, pie, pilsoņiem un lai viņu rīcībā būtu eh, iespējas eh, pārbaudīt, vai viņiem netiek pasniegti mēli. Jo, lai, lai ko neteiktu austriešu dēļnieki šajā sakarā, es neticu, ka. Uh, Es nevaru teikt, ka visur ir daļā patiesības un melu. Ir lietas, kas ir skaidri patiesas vai skaidri pal, eh, falšas, un ir atsevišķas lietas, kas ir lietas, kas ir pilnīgi patiesas, un tad ir lietas, kas ir pilnīgi falšas, lai kurš arī to neteiktu, un ka būtu atsevišķi elementi informācijā, kur var piekrist, nepiekrist, būt pārpret, ka savu kādu apsvērumu, eh, personiskās gaumes, ideoloģisku apsvērumu dēļ, jā, bet Viena lieta ir faktu personisks novērtējums, un cita lieta ir fakti kā tādi. Un, Kā jau sacīja kolēģi, mēs neesam iecerējuši veidot patiesības ministriju, viņa tādu ir piedredzējusi arī es savā laikā. Uh, Esmu tādu pieredzējis, kad bija informācijas ministrija. Nē, nē, mēs nedveidosim ministriju, kas eh, tagad eh, noteiks, ko mēs varam zināt un ko nē, bet mēs vēlamies veidot pilsoņus, kuri spētu atšķirt patiesību no meliem, un tas ir pamats demokrātiskai sistēmai. Pretējā gadījumā mūsu demokrātija būs ļoti nepilnīga, un tāpēc Eh, mums šajā darbā ir nepieciešams demokrātijas atbalsts no visiem parlamenta spēkiem, lai mēs varētu šo eh, uzdevumu īstenot. Paldies, vicepriekšsādātāja kungs, un tagad Brņānats skundze. Lūdzu, vārds jums. Honorable members, this topic is... Paldies, godājumie kolēģi, mums ir ļoti rūpīgi jāsako mūsu pamatstiesībām, tā ir skaitā biedrošanās runas brīvībai, un tas ir ļoti būtiski mūsu sabiedrībai, un tā skaitā arī cīņā pret Covid krīzi. Mēs turpināsim sadarboties horizontāli pār nu, robežām, nozarēm, sektoriem, lai mēs varētu panākt vislabāko informācijas un labākās prakses apmaiņu. Tie ir ļoti būtiski pasargāt mūsu pilsoņus no dezinformācijas. Tādas iniciatīvas kā Eiropas demokrātijas darba plāns vai digitālo pakalpojumu akts palīdzēs mums eh, aizstāvēt un izpildīt mūsu kolektīvos pūliņus. Paldies! Paldies! Līdz ar to šīs debatas ir noslēgušās par šo darba kārtības punktu un nākamais. Uh, būs kopīgās debates par īsu Autrevičijas kunga ziņojumu izklāstu. Tas ir Eiropas parlamenta un uh, ieteikums padomēji un komisijai par austrumu partnerību. Un arī Pīkuls kunga ziņojums tiks apspriests Un te ir runa par ārēju drošības politiku attiecībā uz Rietumu Balkānu valstīm pēc 2020. gada samita. Norādu, ka šajās debatēs nebūs brīvā mikrofona procedūra, arī zilās kartas procedūra netiks izmantota. Būs pavisam īsas debates. Pirmais uzstāsies Austrivičevs kungs, lūdzu. Hi, uh, representative. Uh... Priekšsādātājs kundze, augstā pārstāvja kungs, komisārs kundze. Uh, Gribu pateikties visiem ēnu referentiem, kas deva ieguldījumu šajos, eh, šajā ziņojumā. Te mēs runājam par eh, ciešāku sadarbību starp Eiropas Savienību un sešām Rietu un Balkānu valstīm. Un eh, mūsu kaimiņu valstīm ir vajadzīgs mūsu atbalsts un pēc tā arī vērtēs mūs kā globālu līderi. Mums ir jāuzņemas savas saistības Un uh, jāraida uh, pareizie signāli mūsu partneriem. Viņu uh, tieksme pievienoties Eiropai ir uh, atzīta, un mēs uh, arī vērtējam viņu reformu progresu, un ir tikai laika jautājums, uh, kas notiks tālāk. Nākamajā desmitgadē mums vajadzētu izvēlēties moto vairāk par vairāk šajā partnerībā. Uh, un būtu jāraugās, lai tiktu pievērotas Eiropas eh, vērtības. Eh, man ir ļoti žēl, ka Borela kungs eh, dodas prom, bet komisārs Varheji ir šeit. Mūsu partneriem ir vajadzīgs mūsu atbalsts, stiprinot savas demokrātijas, nodrošinot tiesiskumu un cīnoties pret korupciju. Ekonomikas jomā mums vajadzētu pakāpeniski atvērt pieeja Eiropas vienotajam tirgum, veidojot kopējo ekonomisko zonu. Atgādināsim paši sev, ka Eiropas eh, drošība nav sadalāma. To nevaram skatīt no austrum vai rietum dimensijas. Tā ir tikai viena, un tā ir tikai viena Eiropas dimensija, un attiecīgi arī ir jārīkojas, ir pienācis laiks to darīt. Priekšsēdētājs kundze austrumu partnerības iniciatīvu pamatot sauc par veiksmes stāstu, un tā tas paliks, kamēr mēs arī turpmāk strādāsim kopīgi eh, dialogu un partnerības garā. Eh, Komisāra Varhērī kungs, kā jūs zināt no šodienas eh, ziņām no Baltkrievijas prezidenta, Kristīgo demokrātu partijas uh, Um, priekšsēdētājs ir pārgriezis sev vēnes, uh, izrādot protestu, es aicinu uh, izrādīt no jūsu puses uh, spēcīgu reakciju. Tagad vārds Pikuls kungam, kurš arī ir referents. Thank you, Madam Chair, dear colleagues. I'm Paldies, dārgie kolēģi. Mēs šodien runājam par Eiropas Savienības nākotni, par iespējām paplašināšanos, un es vēlos pateikties ehm, ēnu um, referentiem par viņu devumu. Mūsu mērķis ir uh, sniegt parlamentu atbalstu paplašināšanās procesam, kā vienai no būtiskākajām Eiropas Savienības politikām. Tas ir ļoti nozīmīgs instruments, lai palīdzētu nestālāk Eiropas Savienības pamatvērtības, vienlīdzību, cilvēktiesības, un e, mēs Šajā ziņojumā e, pasvītrojam nereti un izceļam nereti piemirstu jautājumu to, cik Daudz Balkānu valstis, e, Rietumbalkānu valstis ir strādājušas, lai e, pelnītu savu dalību Eiropas Savienībā. Pēc Horvātijas eh, iestāšanās Eiropas Savienībā mēs apsveicam jauno uh, padomas pieeju sarunu sākšanai ar uh, citām Rietumbalkānu valstīm. Šobrīd mums ir uh, vēlme redzēt ātrāku dinamiku nodaļu slēgšanā, vairāk dinamikas un pilnīgi skaidrs, ka ambiciozas paplašināšanās politika pieprasa piemērot budžetu, tāpēc ir jāpēredz pietiekami budžeta līdzekļi. Savukārt par parlamentālo eh, sadarbības lomu Esam gatavi sniegt institucionālo un pārējo atbalstu Rietumbalkāniem, un visbeidzot, paplašināšanās ir nepieciešams nosacījums Eiropas Savienības ticamībai reģionā un arī ārpus tās. Mēs varam būt ticami tālāk pasaulē, tad jāsam ticami blakus valstīm. Paldies, un tagad eh, Varhēja kungs, komisārs no komisijas puses, lūdzu jums vārds. Madam President. Priekšsādātājs kundze, godātie deputāti, mūsu ģeopolitiskā komisija pilnībā sadarbojas ar mūsu uh, kaimiņu valstīm. Tā mums ir galvenā prioritāte. Mēs uh, vārdus esam īstenojuši dzīvē. Sāksim ar Rietumbalkāniem. Tas ir reģions, kas ir Eiropas centrā un kuru aptver mūsu dalību valstis. Pirmajos sešos mēnešos um, uh, Mēs esam pirmkārt jau februārī piedāvājuši paplašināt paplašināšanās metodoloģiju. Mērķis bija iestājas sarunas, padarīt uzticamākas, paredzamākas un dinamiskākas un uh, vadīties šeit uh, no politiskiem apsvērumiem. Un neskatoties uz Covid pandēmiju, martā padome pieņēma lēmumu uzsākt iestājas sarunas ar Ziemeņu Maķedoniju un Albāniju un esmu priecīgs, ka abi šie lēmumi ir apstiprināti Eiropadomē. Lai atbalstītu reģionu, kuru arī skārusi pandēmija, aprīlī komisija piedāvāja bezprecedenta uh, finanšu paketi 3,3 miljārdus eiro kopā ar Eiropas investīciju banku uh, Papildus mēs piesaistījām Rietumu Balkānus virknei iniciatīvu, kuras parasti ir pieejams tikai dalību valstīm. Un maijā bija Zagrebs samits, kur es līderi ne tikai atkārtoja mūsu plašo solidaritāti, ko paužam reģionam, bet arī apliecināja reģiona Eiropas perspektīvu un raidīja aktīvas iesaistas signāls no ES puses. Uh, Komisijai ir jānāk klajā ar eh, ekonomikas attīstības un investīciju plānu, lai šis reģions varētu sasniegt Eiropas līmeni pēc iespējas drīzāk. Vēl šonedēļ mēs piedāvājam Albānijas un Ziemeļmaķedānijas sarunu ietvars padomai un informējām par panākto progresu. Mēs ar prieku gaidām um, šo dokumentu pieņemšanu un pirmās starpvaldību konferences. Paplašanāšanās ir balstīta uz sasniegumiem. Uh, un progresā pa savu Eiropas ceļu Rietumbalkānu valstīm ir jāturpina pildīt reformu prasības, ir jācīnās pret organizēto noziedzību, korupciju, jāreformē tiesu sistēmas, jāizstāv cilvēktiesības. Pirmie taustāmie rezultāti reformu kontekstā var nozīmēt arī straujāku sarunu virzību, kā jau tas tika uzsvērts pastiprinātajā metodoloģijā. Eh, komisija vērtē sasniegto progresu ikdējā paketē, kas tiks prezentēts rudenī, un rudenī mēs arī nāksim klajā ar ekonomikas un investīciju plānu Rietumbalkāniem, lai atbalstītu ilgtermiņa ekonomikas atgūšanos un pietuvinātu šo reģionu Eiropas Savienībai. Eh, plānā tiks atspoguļotas daudzas jomas, ko jūs minat ziņojumā - savienojumība transportā un enerģijā, zaļā transformācija un digitālā pārēja. Šim plānam vajadzētu radīt izaugsmu un darba vietas reģionā, un tā ir arī daļa no mūsu kopīgā atgūšanās plāna pēc pandēmijas. Un tagad par austrumu partnerības valstīm. Gribētu pateikties šim parlamentam par jūsu vispārējo atbalstu austrumu partnerībai. Un martā mēs pieņēmām kopējo paziņojumu par to. Mūsu apņemšanās eh, īstenot austrumu partnerību varēs tikai uzsvērts eh, konferencē ar partnervalstīm. Esmu pārliecināts, ka tas tiks apstiprināts arī šo pēcpusdienu līderu sanāksmē. Mūsu mērķis ir kopā ar partneru valstīm veidot ambiciozu, elastīgu un iekļaujošu partnerību uh, kas eh, turpina panākt konkrētus rezultātus, konkrētus sasniegumus iedzīvotājiem. Šajā kontekstā esmu priecīgs, ka gandrīz 2,5 miljārdus eiro mēs sniedzam kā atbalstu mūsu austrumu partnerības valstīm pēc Covid pandēmijas. Tur ir granti, tur ir arī mikrofinanciālā palīdzība, uh, aizdevumi ar ļoti izdevīgiem uh, nosacījumiem, lai valstis var nosekt savas finanšu vajadzības un stiprināt savu makroekonomisko stabilitāti. Šī pakete palīdzēs arī glābt darba vietas. Uh, tā būs daļa no ekonomikas atjaunotnes reģionā, sniedzot likviditāti visai ekonomikai un arī tiešu finanšu atbalstu MVU. Šī krīze vēlreiz ir uzsvērusi, cik svarīga ir noturība mūsu uh, attiecībās, un uh, tā būs arī daļa turpmāk no austrumu partnerības. Mūsu mārta paziņojumā mēs stādām priekšā ambiciozu vīziju mūsu uh, tālākajai sadarbībai uh, piecos dažādos posmos. Pirmkārt, uh, savienojamība, otrkārt, atbalstīt uh, atbildīgu uh, institūciju un veidošanu un tiesiskumu un uh, drošību. Uh, treškārt, zaļā transformācija, klimata pārmaiņu noturība, ceturtkārt, atbalsts digitālajai transformācijai un piektkārt, strādāt kopā, lai veidotu noturīgas, taisnīgas sabiedrības un mēs strādāsim pie politikas mērķu īstenošanas praksē. Kopā ar dalību valstīm, partneru valstīm un citiem mēs eh, veidosim eh, šos te eh, kritērijus tālākai attīstībai un tos izvērtēsim nākamajā samatā. Un cerams, ka mums būs spēcīga partnerība turpmākajos gados. Un viss pirms Austraviečijos kungs es nezināju par to, ko jūs minējāt. Es uh, uzzināšu, kas tur ir noticis un uh, uh, sniegšu arī attiecīgu reakciju. Paldies par uzmanību. <clears throat> Paldies, komisāra kungs. Kopējās debats līdz ar to ir slēgtas. Balsojums par uh, Austravičijos kunga ziņojumu notiks rīt, un par Piculas uh, kunga uh, ziņojumam um, grozījumi par tiem tiks balsot šodien, un galīgais balsojums būs rīt. Pēc uh, pirmās uh, balsošanas kārtas uh, 11.45. tās beigsies, uh, tātad um, uh, sēde pārtrauks, tiks pārtraukt, un uh, pustrijos tā tiks atsākt. Paldies!